kas attiecas arī uz darba grupu, kuras vadītājs es esmu. Un mēs ļoti konkrēti nonācām pie šāda secinājuma, par ko jau vairāk kārt tika runāts. Lielas paldies! Līdz ar to diskusiju esam pabeiguši un rīt ir paredzēts balsojums. Nākamais darba kārtības punkts ir ziņojums ko ir sagatavojis Sirpa Pietikainen, Eiropas Riska kapitāla fondi un Eiropas sociālas uzņēmējdarbības fondi. Lūdzu, Pietikainenes kundze. Priekšsādātāja kungs. Eiropas ekonomika ir atkarīga no banku sektora, un tas nozīmē, ka MVU ir diezgan lielas problēmas ar to, lai varētu iegūt vajadzīgo finansējumu, un ja finansējuma nav, tad nav iespējas arī attīstīties. Tas nozīmē, ka ir jāmeklē jauni, novatoriski risinājumi, lai varētu finansēt produktus, kas ir ar lielāku riska pakāpi, bet te pašā laikā novatoriski. Tas attiecās gan uz MVU, varbūt nelieliem projektiem, bet arī daudz lielākiem projektiem. Mums ir nepieciešams lielāks riska kapitāla apjoms iekšējā tirgu, bet uh, iespējas piesaistīt riska kapitālu ar vien uh, nepietiekamas. Piemēram, ASV ir daudz lielākas iespējas piesaistīt riska kapitālu. Protams, riska kapitāls parasti ir organizēts vietējā līmenī, valstu līmenī, uh, un tas atkal nozīmē to, ka rodas ierobežojumi tam, lai varētu attīstīties. Tas ietekmē, protams, arī mērķu sasniegšana, gan ekonomikas, gan arī citu mērķu sasniegšana. Interesanti paskatīties arī uz attīstību Āzijas tirgos. Pat, ja šis riska kapitāls atrod savu uzņēmumu, atrod savu ideju, tomēr šiem sākotnējiem startup uzņēmumiem ir nepieciešama dažreiz papildu līdzakļi, lai viņi varētu turpināt izaugsmi. Un bieži vien notiek tā, ka uzņēmums šo papildu kapitālu neatrod. Ir arī gadījumi, kad kapitāla nepietiek Eiropā, un tāpēc kapitāls tiek meklēts ārpus Eiropas. Tieši tādēļ mēs esam nolēmuši iet pa to ceļu, lai varētu dibināt noteikumus attiecībā uz riska kapitāla sistēmu. Bet līdz šim nav bijis tik veiksmīgs risinājums, jo 2016. gada aprīlī mēs konstatējām, ka tikai aptuveni 70 projekti bija saņēmuši finansējumu Un tad, mūsuprāt, ir nepieciešams šajā sistēmā veikt uzlabojumus. Piemēram, rodas problēmas ar uzņēmuma reģistrēšanu, arī projekta reģistrēšanu, un rodas arī cita veida šķēršļi, lai varētu piekļūt fondiem. Tāpēc varam teikt, ka šī brīža risinājums nav optimāls. Un ir arī problēma ar parāda apjomiem MVU. Mums ir nepieciešams risināt šos jautājumus, tāpēc arī esam izveidojuši Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fondu, tā lai varētu uzlabot Eiropas Savienībā MVU finansēšanu komisijas priekšlikums palielinās riska kapitāla apjomu, ir šobrīd atbalsta arī no Eiropas Savienības budžeta. Ideja ir tāda, ka mēs gribētu piesaistīt kapitālu un uh, lielus investārus, bet joprojām nav atrisinātas atsevišķas problēmas, kas, piemēram, ir saistīts ar uh, nodokļu sistēmu, jo tā joprojām ir dalība valsta kompetence. Problēma netrūkst, bet mēs turpināsim darbu un gal galā panāksim to, lai Eiropas Savienībā pret visiem fondiem būtu vienādā tieksme. Lielas paldies pietikainenes kundze, un tagad lūdzu vēl kungs. Paldies, priekšsēdētāji, cienījami deputāti. Jūsu balsojums būs ārkārtīgi svarīgs solis, lai mēs varētu pabeigt kapitāla tirgus uh, savienības darbu jo mēs šeit runājam par Eiropas riska kapitāla fondiem un Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fondiem. Riska kapitāls ir ārkārtīgi svarīgs avots maziem uzņēmumiem, kad viņi sāk darbu un attīsta pēc tam savu uzņēmējdarbību. Tas ir īpašs atbalsta veids, un tāpēc arī riska kapitāls ir ļoti būtisks veids, kā mēs varam uh, trūkstošo kapitāla vajadzību apmierināt. Uh, Eiropai šobrīd eh, neietik veiksmīgi šajā jomā, jo citos tirgos ir pieejams lielāks kapitāls. Šobrīd mūsu eh, riska kapitāls ir fragmentēts, bieži vien tikai dažās valstīs tas ir brīvi pieejams. Regula plāno šo situāciju labot, jo būs eh, riska kapitāla tirgus daudz plašāks un integrētāks būs Eiropas Savienības līmeņa marķējums, lai uh, fondi vajadzības gadījumā varētu darboties visā Eiropas Savienībā. EVK jau bija diezgan liela uh, veiksme, varam teikt, ka esam daudz ko panākuši, bet ar to nepietiek, lai mēs varētu mm, risināt problēmas. Šobrīd tikai septiņi fondi ir uh, saņēmuši paziņojumu. Saskaņā ar mūsu projektiem Eiropas komisija ir pārskatījusi EUVEKA un EUSEF regulu tā, lai varētu šos uh, zīmolus pārveidot, lai tik tiešām riska kapitāla fondi un sociālās uzņēmē darbības fondi būtu viegli pamanāmi un tos varētu viegli attīstīt. Mēs esam grozījuši trīs būtiskas lietas. Pirmam kārtam esam paplašinājuši vadītāju uh, tiesības, uh, uh, tiesības darboties attiecībā uz riska kapitāla fondiem un sociālās uzņēmē darbības fondiem. Tagad drīkst uh, piedalīties arī daudz plašākie uh, līdzekļu piesaistītāji. Mēs esam arī paplašinājuši iespēju uh, ieguldīt uh, E, mazos un vidējos uzņēmumos, un šādi varēsim palielināt lielāko diversifikāciju Eiropas e, riska kapitāla fondiem un sociālās uzņēmē darbības fondiem, un investoriem attiecīgi būs daudz izdevīgāk jā, e, ieguldīt. Mēs esam arī palielinājuši to dalību valstu uzraudzības iestāžu uh, mandātu attiecībā uz tām, uh, tām iestādēm, kas šobrīd nenodarbojas ar uzraudzību. Visā šajā likumdošanas procesā likumdevēji ir parādījuši, ka ir apņēmušies attīstīt tādus noteikumus un arī uh, nodrošināt kompromisu, lai varētu uzlabot tirgu situāciju. Galīgajā tekstā mums ir vienkāršošanas procedūra attiecībā uz fondu pārvaldītājiem. Uh, likumdevēji arī ir spēruši ļoti konkrētus soļus, lai varētu nodrošināt konsekventu eh, dažādu paraugu praukšu izmantošanu kompetentais iestādēs. Komisija turpinās attīstīt šos priekšlikumus un attiecīgi eh, šie divi zīmoli, riska kapitāla fonds un Eiropas sociālās uzņēmē darbības fonds tiks izmantot arvien plašāk. Pateicoties jums, mēs esam pavirzījušies uz priekšu, lai nodrošinātu lielāku izaugsmi, lai mēs varētu nojaukt tos šķēršļus, kas šobrīd ir radušies, un izdarīt to Eiropas Savienības līmenī. Izmantojam šo izdevību, lai varētu pateikties Eiropas parlamentam un cevišķi paldies referentei Sirpai Pietikainenei un ēna referentiem. Paldies ir Gvaltierī kongam par viņa konstruktīvo pieeju trialogos. Paldies! La, paldies komisāram. Stoljana kungs. Paldies priekšsēdētāji. Kapitāla tirgus trūkumi Eiropas Savienībā ir saistīti ar to, ka tiešām pietrūkst patiesu riska kapitāla finansējuma iespēju. Un tas ir ļoti būtiski, ja mēs paskatāmies uz kapitāla tirgiem uh, Eiropas Savienībā un ASV. Jo ASV šāda veida fondi piedāvā uzņēmumiem, kas tikko ir uzsākuši darbību un kas darbojas novatoriskajos eh, projektos, daudz lielāku finansējumu. Tāpēc esmu ļoti gandarīts par komisijas priekšlikumu un tik labi arī, ka eh, referenti varēja izveidot šo labo risinājumu. Jo ir tā, ka izmantojot e, šos e, piedāvātos risinājumus, mēs varēsim palīdzēt šiem fondiem sākt darboties un arī turpināt darboties. Tā būs lielāka iespēja piesaistīt finansējumu MVU un jauniem uzņēmumiem. Mēs varam arī esmas lomu paplašināt. Tieši tādēļ es balsošu par šo priekšlikumu. Muchas gracias. Paldies! Ocelīnu. Domāju, ka rezultāts būs pozitīvs, jo palielināsies ātrums izaugsmēji, parādīsies vairāk darba vietas un apstākļi uzņēmē darbībai uzlabosies. Riska kapitāla fondi bieži finansē inovatīvus, augstās tehnoloģijas pētījums un firmas. Es pats Itālijā esmu redzējis, kā kompānijas izmanto šos fondus, un rezultāti ir ļoti labi. Faktiski ir četras jomas, kur mēs iejaucamies. Pirmais mēģinām palielināt tos cilvēku skaidu, kas varētu rast piekļuvu šiem fondiem. Mēs esam arī pavēruši kompāniju sarakstu, kurā Eiropas fondi var tikt ieguldīti. Otrāt, mēs esam padarījuši tos par patiesi Eiropas fondiem. Mēs esam eh, tikuši galā ar reģistrācijas aspektiem. Mēs esam padarījuši tos arī par drošākiem, runājot par vadības kvalitāti. Un tagad ir obligātā ziņošana Eiropas sociālās uzņēmēja darbības fondam. Un tas, manuprāt, ir ļoti labi. Uzskatu, ka Mēs varam būt apmierināti ar padarīto, jo šie jaunā regula palīdzēs veidot sociālo uzņēmēju darbību augstajās tehnoloģijās, veidot publiskās privātās partneru at, eh, attiecības un arī reālo ekonomiku ļaus mums uzlabot, kā arī nodarbinātību, kas ir ārkārtīgi svarīgi. Paldies! Papadimulis nākošais. Paldies! Mums ir jāstiprina uzraudzības pasākumi šajā jomā. Ir svarīgi, ka ir vairāk inovāciju Eiropā un oriģinālais piedāvājums nebija tik tālajošs. Tagad mūsu referenti ir uzlabojuši šo jautājumu. Mums ir jārīkojas straujāk, jo atšķirības starp jauno kompāniju atbalstu Eiropā un citur ir ļoti liela. Mums tāpēc nepieciešams palīdzēt mazajiem un vidējiem uzņēmējiem. Ja jāsamazina birokrātiskās izmaksas, jāveicina pieeja finansēm, ja cilvēkiem ir idejas, bet nav naudas, un mums ir, piemēram, Grieķijā ir depresija, kā jūs zinat, mums jādara vairāk, lai cilvēki rastu finansējumu ārpus savas valsts, ja tas valstī nav iespējams. Šeit ir vajadzīgs vairāk Eiropas. Paldies, papadimulis. Kolenam ir zilā karte. Paldies! Vai jūs man nepiekristu, ka valdības ir nekompetentas, birokrāti, kuriem nav nekādas pieredzes uzņēmēju darbībā. Kāpēc tad viņiem vajadzētu iejaukties biržā vai kapitāla tirgos? Kapitālisms taču ir labākais veids, kā panākt jaunu uzņēmējumu rašanos. Ja ir labs plāns un labs projekts, tad kāds vienmēr atradīs naudu tam. Manuprāt, tas, ko mēs te dzirdam, ir pilnīgi smuļķības. Komenkungs, jūs nedomājat, ka Eiropa ir laba lieta, tāpēc jūs domājat, ka Eiropas līmeņa palīdzība ir slikta parādība. Jūs gribētu kapitalistiskos džungļus bez likumiem. Es tam nepiekritu. Jums ir zināma taisnība varbūt par savas valsts valdību, bet ne par manas valsts valdību. Paldies! Monokungs. Priekšsēdētāji. Es eh, vēlos jums norādīt, ka pirmkārt mums ir diezgan nopietns bažas par to, cik pamatots ir šāds vajadzības nodrošināt šādu finansējumu maziem vidiem uzņēmiem caur šādiem mm, alternatīviem fondiem. Tas faktiski būtu tikai kaitējums bankām un tradicionālajiem uh, finansējuma avotiem ka mēs skatāmies, ka riskā kapitāla fondi un sociālā darbības fondi faktiski tie ir pārsteidzīgi lēmumi. Šie fondi vēl nav gatavi. Nu, mēs redzam, ka faktiski tas, ko jūs piedāvājat, nenodrošinās nepieciešamos rezultātus. Un līdz šim piedāvātie riska kapitāli nav faktiski kāda Eiropas mēroga fondi, tie ir ļoti mazi fondi. Uh, un uh, viņu parasti piedāvātums um, apjoms, nu, nekādā ziņā īsti neatbilst šiem uzstādījumiem par Eiropas mērogu risinājumiem, lai gan mums patīk teikt, ka no nu, mazas ir skaists. Tādēļ šī investīcijas uh, faktiski būs mazāk efektīvs nekā to līdz šim jūsu piedātā idejā par Eiropas riska kapitāla fondiem. Tādēļ drīzāk būtu jārunā par uh, to, ka Kas ir alternatīvie fondi? Alternatīvie fondi, kas e, ir arī kā augsta riska e, ieguldījuma fondi, kas ir tā kā alternatīva IMF. Bet mēs redzam, ka piedāvājums no jūsu puses kaut kur noslīgst daudzajos alternatīvajos priekšlikumos. Un tādēļ faktiski būtu ļoti precīzi jānodala, kāds ir šīs investīciju veidi, uh, kas līdz šim gan faktiski nav skaidrs. Tādēļ mēs atturēsimies balsojumā par šo tekstu. Paldies. Senor Mono, tiene una tarjeta azul del senor Cover. Mono kungs, Koban kungam ir zilā karte. Pieņemat. Koban kungs. Paldies, ka jūs pieņemat. To ask this question of you I... Jautājums man ir. Šis kapitāls tiks sniegts kādām kompānijām? Es nezinu, nekādas kompānijas Lielbritānijā vai jūs zinat Francijā, bet tad mēs dodam kompānijām naudu, tas nāk par ļaunu kādam citam, kam pašam jāatrod līdzekļi. Kas tad tur ir labs? tie cilvēki taču varēs prasīt citām kompānijām, kurām neizdevās piesaistīt naudu brīvajā tirgu. Šāds komunisms vai sociālisms, manuprāt, ir slikta parādība. Un tieši tāpēc Eiropas Savienība ir sliktā stāvoklī. Sociālisms Francijā ir sagrāvis franču uzņēmēju darbību. Es negribu, lai Francija tiek iznīcināta. Vai jūs piekrītat tam? 30 sekundes jums tikai atbildēji. Godātais kolēģi Kobenkungs, te jau mēs sākam runāt diskusijas par politisko ekonomiku. Kas ir vispār liberāļi? Liberāļi, kas ir iebūduši gan sociālismam, gan komunismam, visu tā veida formās. Uh, un izpausmēs, tāpat arī visa veida nevēlējām parādījumiem. Mēs esam kapitālisti, un šajā gadījumā mēs faktiski esam arī par risku, jo te mēs runājam par līdz to risks, kas spiekš uzlabot savus rādītājus un sniegumu. Bet šajā gadījumā tomēr situācija ir atšķirīga. Tātad jaunie <clears throat> uz, jaunu uzņēmumi, nu, kā faktiski te ir jautājums, ir, kas tad īsti veicina šo at, valstu, vai tas ir valsts, kas vai, vai tie ir atsevišķie fondi. Nu, tas ir tikai šis jautājums. Paldies. Paldies, Fernandes kungs. Labvakar. Pirmkārt, es gribētu pateikties referentei un Kocelīnai arī, protams, jo viņš piedalījās šai darbā. Sākumā taču bija ekonomiskā krīze, un mēs meklējām projektus, kā celt iekšējo patēriņu un nodarbinātību. Un kāds no fundamentālajiem punktiem bija aiziet tālāk no kapitāla tirgiem. Un tagad ir parādījušies jaunas regulas par dažādiem fondiem, par metodēm, mums ir dialogas panākšanās, runājot par vecpapīri skošanu, kapitāla prasībām. Un šodien mēs runājam par to, kā atvieglot iekšējo kapitāla tirgu, kā veidot to, kā veicināt riska kapitāla fondus un sociālo uzņēmēju darbību. Mūsu grupas ir ļoti nopietni strādājuši, mēs esam Uh, esmas sakarā lielu progresu panākuši arī drošības un pārvaldības jautājums, lai mēs varētu ar Parīzes vienošanos daudz ko izdarīt. Jautājums, vai kā papildinolis jau to teica, ļoti daudz, kas vēl jāpadara mazie un vidējie uzņēmēji joprojām cieš no iespēju ierobežotības, ir dažādas regulatīvās problēmas. Un mēs runājam par vidējiem uzņēmējiem, kas jau ir tirgu, un jautājums ir par to, kā mēs varētu uzlabot mazo uzņēmēju atbalstu Paldies! Tagad man ir gods vadīt šo sēdi tālāk un došu vārdu Gerafam Anemanam. Kolēģi, komisāra kungs. Mēs no rīta dzirdējām, ka komisija nolēmusi, ka kapitāla tirgi ir jāuzlabo. Mēs dzirdējām arī par Brexitu, par 750 tūkstošu darba vietām Londonā. Un, protams, Londona ir liels spēlētājs finanses tirgu. Reksits apdraud daudzus, un uz to būs jārēģē. Plāni, manuprāt, ir pārāk ambiciozi. Mēs uzskatām, ka dalību valstīm ir jākontrolē tālākā attīstība savās ekonomikās tāpat arī savās valūtās. Pretējā gadījumā šeit būs pretruna ar pašām Eiropas Savienības principiem. Santa kungs, priekšlikums mēģina tikt galā ar nopietnu problēmu, proti līdzekļu trūkumu mazajiem vidējiem uzņēmumiem un jaunu uzņēmumiem Šādu finansējumu mēs varam mobilizēt dažādos veidos. Šī sistēma, protams, ir saprātīga, bet šeit varētu būt grūtības. Cilvēki, kas nodarbojas ar šīm lietām, ir jābūt komponentiem, viņiem ir jābūt elastīgiem, viņiem jāsaprot, kādi ir reālie apstākļi. Stiprinot uh, uzraudzības loma esma ir ārkārtīgi svarīga, bet tam jābūt ļoti uzmanīgai. Mazie uzņēmēji parasti nodarbosies ar sociāliem projektiem vai digitālo jomu. Šeit ir jābūt stimuliem, piemēram, vieglajā inženierijā, elektronikā, vidas projektos. Jauniešu projektiem būtu jādod priekšrocība nepieciešama arī zināma reklāma un daudz kas cits sadarbībā ar universitātēm. Šai kontekstā ir nepieciešams speciāls problē, programmas ārējiem reģioniem, lai varicinātu to attīstību. Paldies! Paldies! Frunzulikas kungs. Paldies! Ņemot vērā eh, mazo vidēju uzņēmumu darbības plānu, šie abi fondi, proti riska kapitāla fondi un sociālas uzņēmējdarbības fondi, ir ļoti mazi un koncentrējas tikai dažās dalību valstīs. Tāpēc reformas ir vēlamas un vajadzīgas Šeit parādās pasākumi, kas stimulēs riska kapitālu un ļaus ieguldīt naudu integrētā Eiropas tirgū, dodot pieeju dažādu uzņēmumu, dažādiem uzņēmumiem visās dalību valstīs, samazinot slieksni Eiropas kapitāla fondiem līdz 50 tūkstošiem eiro. Tas ļautu gūt pieeju šai naudai un ieguldījumiem. No otras puses, stingrāka uzraudzība Eiropas līmē, ar ko varētu nodarboties uh, vecpapīru un uh, uh komiteju. Paldies! Paldies Francilikas kungam. Un tagad brīvā mikrofona procedūra. Kaputo kungs. Paldies! Mēs gribam saprātīgāku politiku, beidojot Eiropas vienoto tirgu. Mums ir nepieciešams regulatīvs atbalsts un kvalitatīvi ieguldījumu fondi, sevišķi riska kapitāla jomā un uzņēmējdarbības jomā. Šeit mēs runājam par jaunu uzņēmumu atbalstīšanu vidējā un ilgajā termiņā. Tas ir ārkārtīgi svarīgs mazajiem uzņēmumiem un jauniešiem. Dati ir iedvesmojoši, taču pirmie divi gadi tikai 25% no riska kapitāla nāk no ārpuses. Domāju, ka dalībvalstīs rodās jaunas darba vietas un vairāk, ir vairāk kompāniju, kurās var ieguldīt līdzekļus. Mums ir nepieciešams alternatīvas plūsmas, kas nonāktu jauniešu rīcībā. Paldies! Tālāk sapt Ismails. Paldies priekšsādātā. Banks, nu, daudz neko necieta ekonomika krīzē. Viņam ar vienu ir nauda, tikai viņas nelabprāt to nodot tālāk jaunajiem uzņēmumiem, lai tie attīstītos. Līdz ar to jaunu uzņēmumiem ir jāmeklē citi naudas avoti un mums būtu pienākums palīdzēt viņiem. Šāda riska kapitāla fonda līdz to ir skaidrs solis, kā to varētu darīt. Līdz ar to jaunu uzņēmumu varētu attīstīties labāk uh, visās valstīs, tostarp arī Grieķijā, manā valstī. Jo es nevēlētos tādas balss, bankas, kas arī piedalās naudas drukāšanā, ir uzkrājušas faktiski 42 miljonus eiro Um, laikam viņam būtu bijuši jāizterē šie līdzekļi, nododot tos tālāk, bet viņš to nav darījušas. Uh, un līdz to nav devuši šāds atbalstu jaunu uzņēmumiem, ekonomikai, bet gan ir iegādājušās obligācijas. Un šie jaunu uzņēmumi, kas ļoti gaida finansu resursu savai attīstībai, tos neiegūst. Un līdz to mēs tikai veicinām bezdarba Grieķijā. Paldies! Un visbeidzot, tad brīvais mikrofons šajā brīdī ir Krismāts un došu vārdu komisaram Vēlskungam. Lūdzu. Paldies priekšsēdētāji, godātie deputāti. Paldies par šo vakar, šī vakara interesantiem debatēm un par jūsu atbalstu, ko daudz no jums apliecinājāt. Kā jau iepriekš norādīju, Eiropas komisija šo jautājumu virs kā būtisku un svarīgu Eiropas kapitāla savienības īstenošanai, kapitāla tirgus savienības īstenošanai. Un jūs atbalsts man cerīgi liek teikt, ka mēs spēsim nodrošināt nepieciešamos reformas. Un mēs šādā veidā pārvaram vēl kārtēju robežu Eiropas kapitāla tirgus savienībai. Un līdz to mēs varēsim nodrošināt labāku atbalstu jauniem uzņēmumiem viņu attīstībā. Tas solis ekonomikas attīstībā un solis pareizā virzienā. Paldies jums visiem! Paldies Eiropas parlamentam un īpaši referentam, eh, referentei Pietikainens kundzei par jūsu darbu. Paldies! Tātad vārds referentēm. Vairās ir pa pietikainas kundze lūdzu. Paldies! Vēlos pateikties komisijai par ļoti labu konstruktīvu sadarbību, ko mēs īstenojam visā šī procesa laikā. Un man tikai būtu vēl divas lietas, ko es vēlētos ceļu vārdos jums teikt līdz. Tā kā mēs runājam par faktisko veidu, kā to uzsākt un kā nodrošināt šīs investīcijas. Um, varbūt, ka tad pārskatīsim precīzāk dažas precīzas lietas jau, kad pienāks, nonāksim pie pirmā pārskata perioda. Un līdztekus arī esmas reformām. Es ceru, ka jūs īstenosiet arī nepieciešamos soļus, lai nodrošinātu caurskatāmību un Eiropas um, mēroga atrisinājumu EU veka un ESM fondiem. Lai tiešām panāktu, kā ir skaidri iezīmēt un darbību, kā nu var notikt EU veka un uh, ESM